Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, dargie kolēģi, labrīt visiem! Kā jūs redzat, es aizstāju Roila kungu, mūsu priekšsēdētāju, kurš uh, piedalās Tautas partijas sēdē Palermo. O, bet man ir prieks, ka ne visi Tautas partijas deputāti ir devušies uz Palermo, un man prieks, ka daļa tomēr ir ietušies uz komitejas sēdi šodien. Uh, Es domāju, ka mēs varam apstiprināt darba kārtību, un tā kā man nekāda paziņojuma nav, tad gribētu aicināt sākt diskusijas par uh, Jordāna Cizela kundzes ziņojumu par lietotās kododegvielas un radioaktīvu atkritumu apsaimniekošanu. Mums ir jāapspriež šodien grozījumi, tā ir pirmā viedokļa apmaiņa par grozījumiem, kas tika iesniegti. 12. aprīlis bija grozījuma iesniegšanas termiņš, un es gribētu lūgt Romanai eh, stādīt priekšā savu ziņojumu, kāda ir situācija ar grozījumiem. Lūdzu. Thank you, Mrs. Ch Paldies, priekšsādātājs kundze. Pirms es gribētu teikt paldies kolēģiem par eh, daudziem grozījumiem, kuri ir ienākuši par šo ziņojumu. Grozījuma skaits parāda, ka šis ziņojums ļoti svarīgs, ka direktīva, par ko mēs diskutējam, ir ārkārtīgi būtiska. Un es ceru, ka būs iespējams, ka mēs kopā uzlabosim šo direktīvu. Mēģināju apkopot grozījumus eh, grupās, ņemot vērā saturu, un es mēģināšu īsumā pastāstīt par to, eh, kādas ir šīs grupas. Vispirms vēlos teikt, ka daži grozījumi ir tādi, kas eh, atsaucas uz notikumiem Fukushimā. Varbūt mēs šo notikumu varētu izmantot kā tādu atsauci, lai parādītu, cik svarīgi ir nodrošināt eh, atbilstoši drošības standārdus arī radioaktīviem atkritumiem un eh, kodola elementiem. Es ceru, ka būs iespējams rast kompromisu nepiekrītu tam, kā tiek teikts, ka mums eh, būtu jānoraida direktīva pamatoties fukušies notikumi. Tieši tādēļ tā jau ir ļoti vajadzīga. Tad bija arī grozījumi, ka vajadzētu atteikties no atomenerģijas. Es domāju, šāds lēmums nav šīs direktīvas uh, priekšmets. Bija arī pāris grozījumi par uh, juridiskā pamata maiņu. Tiek teikts, ka vajadzētu, ka vajadzētu pamatoties uz uh, Lisabonas līgumu un uh, e, paraudzīsimies, ko, kādu lēmumu pieņems juridiskā komiteja. Juridiskā komiteja jau ir iesniegts uh, lūgums uh, strādāt pie šī jautājuma. Tad ir vēl viena liela grozījuma grupa, kas eh, atsaucas uz finanšu līdzakļiem. Arī pati sākotnējā tekstā to papildināju, jūs esat vēl papildus grozījumus iesnieguši, kas attiecas uz to, ka vajadzētu finansējumu būt pietiekamam. Runa ir arī par kontrolēm, par uzraudzību, par šo naudu. kas eh, izraisītāja principu proti tas, kurš izraisa piesārņojumu, tam arī jāmaksā, vajadzētu īstenot. Es ceru, ka kompromisa grozījumus šeit varēs eh, nodrošināt. Vismaz divi grozījumi bija par uh, ievadā un vienu uh, pašā satura daļā par direktīvu. Apmēram 15 līdz 20 grozījumi attiecas uz to, ka runāt šeit par atkritumu apglabāšanu, final disposal vai final storage. Es ieteiktu pieturēties pie jau esošiem definīcijiem, jau lietotajiem terminiem, tātad atšķirību starp storage, kas būtu tāds neilgtspējīgs risinājums, kā glabāt atkritumus un disposal. Tas būtu tāds, ka tāda galīgā apglabāšana. Es ceru, ka būs iespējams uh, satiekoties ar ēnu referentiem uh, vienoties par šādām definīcijām. Manuprāt, tas varētu sniegt iekūdījumu, kā ziņojumu, kļūtu skaidrs, jo, ja būtu uh, dispozo nevis final storage, jo final storage nozīmē kaut ko cits, tas nav tāds galīgs risinājums. Dzīvībā pāris grozījumi. kas uh, runā par uh, uzglabāšanu tādos dziļos ģeogrāfiskos slāņos. Mums šeit vajadzētu pamatoties uz uh, ekspertiem, uz uh, nozari. Tā ir iespēja, par kuru pat labi ir zināms, ka tā ir iespējama un ka tā ir arī droša. Bet, protams, mēs šeit varam atstāt uh, iespējas, kuras varētu izmantot uh, Ja parādīsies, ka arī citas iespējas atbilst drošības kritērijiem, tad, es domāju, būs arī iespējams uh, atrast vairākus kompromisa grozījumus. Ir pāris grozījumi par uh, darba ņēmēju risku. Šeit vajadzētu atrast uh, kompromisu grozījumus. Jo nodarbinātības komitejā par šo punktu ir iesniegt vairāk grozījumi. Tad ir arī vēl pāris grozījumu par pārobežu sadarbību. Es domāju, ka ir pareizi, ka mēs eh, atbalstītu reģionālu sadarbību. Šādā veidā finanšu līdzekļi, cilvēku resursi, zināšanas pieredzi var sasaistīt un eh, ceru, ka šādā veidā būs iespējams atrast kompromisa grozījumus. Tomēr tas, ko iesaka daži, nav pareizi, proti, ka šāda sadarbība būtu iespējama tikai tad, ja ir runa par radioaktīvo atkritumu eksportu. Varbūt tas attiecas uz mazākiem daudzumiem, bet nezinu, kā lai to definē radioaktīvo atkritumu mazāks daudzums. Es nezinu, kā lai to definē. Es pati neatbalstu šādu principu. Tad ir daži grozījumi par tehniskiem risinājumiem kā tādiem. Piemēram, kad ir tā, ka sadedzinātie elementi ir tādā sausāk labātuvē vai arī kādā iegūtnē tiek uh, saglabāti. Es domāju, tehniskos risinājumus vajadzētu atstāt ekspertu ziņā. Mums ir uh, jārada politiskie kritēriji. Daudzi piemin arī dalību valstu uzraudzības iestādes. Tur detalizēti tiek uh, prasīta uh, Nacionālā uzraudzības orgāna saraksts. Mums kaut kur vajadzētu nevākt robeža, jo tā ir tāda pamatdirektīva un tur netiek precīzi noteikts, kas ir uh, dalībvalstu iestāžu kompetences. Ir vēl arī pāris grozījumu, kurā ir, kuros ir runa par drošību un atbildību. Šie grozījumi vēl ir jāpārbauda, to es darīšu, paraudzīšos, vai tie ir saskaņoti ar Parīzes konvenciju. Kā jau es sākumā pieminēju, es domāju, ka šī direktīva nav direktīva, kurā vajadzētu pateikt jā vai nē atomenerģijai. Tā nav arī direktīva, kurā ir runa, uh, vai kāds konsultētos par to, vai vajadzētu ne, nelietot atomenerģiju un to aizstāt ar citiem enerģijas avotiem. Es domāju, ka šāds teksts nav iekļaujams direktīvā. Gribētu uzsvērt, ka ir jābūt skaidram, ka nav absolūta vai vispār absolūta bezieruna drošība. Ne atomenerģija, ne kāda cita enerģijas formā. Grozījumi, kas prasa absolūtu drošību, tos es nevaru atbalstīt, jo tie nav reāli. Tie nav no šīs pasaules. Es atbalstu grozījumus, kas runā par visaugstāko iespējamo drošības līmeni. Šāds grozījums atbalstīšu. Noslēgumā mēs runājām par darbības beigu klausulu. Grozījumi ir pārāk vāji daži, lai likvidētu tiesisko vakumu. Es domāju, ka uh, to vajadzētu ar ēnu referentiem eh, atrisināt. Gribētu teikt paldies par visiem grozījumiem, un uh, tagad es uzmanīgi klausīšu jūs komentāros. Paldies! Paldies, Jortāns kundze, un tagad sāksim diskusijas, un sāksim ar ēnu referentiem, protams. Rebeka Hārmsa laikam ir pirmā no Andrefrendiem, kas lūdz vārdu. Lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātājs kundze. Pirms es pievēršos uh, ziņojumu projektam un grozījumiem, gribētu atkārtot to, ko teicu un debatēs jau pēdējā ēnu referentu sanāksmē. Jūs atcerēsieties, droši vien, ja aktīvi darbojaties šajā komitejā, diskusijas, kādas mums bija par direktīvu par drošības standartiem atomelektrostacijām. Šī direktīva ir nedaudz vecāka par diviem gadiem, un dienās pēc Fukushimas, kad mēs sākām ar komisāru Otingeru runāt par slodzes pārbaudiem, jeb stresa testiem, mēs konstatējām, ka uh, esam pieļāvuši milzīgu kļūdu, kad pieņemam šo direktīvu, jo šī direktīva nenosaka nekādus ambiciozus obligātus drošības standartus. Un, un tagad ir ļoti liela problēma formulēt šos kopējos pā, eh, stresa testus, jo uh, Eiropā nav kopīgi vienoti uh, augsti drošības standarti, un to mēs tagad nevaram izlabot. Un jautājums par uh, ambicioziem drošības standartiem, augstiem standartiem, par to būs uh, jārunā attiecībā uz atomelektrostacijām. Šobrīd man ir iespējas, ka to pašu kļūdu, kuru pieļāvām formulējot direktīvu par drošības standartiem atomelektrostacijām, ka šo pašu kļūdu uh, mēs uh, pieļaujam arī tagad runājot par uh, kodoldegvielas uh, un radioaktīvā atkrituma apsaimniekošanu. Referente uh, vadošajā komitejā vājina uh, komisijas priekšlikums un apgalvojums, ka mēs šeit nosakām uh, striktus uh, drošības standartus, uh, tas nav pareizi, tas uh, nav pamatoti, un es šajā komitejā labprāt diskutētu par to, uh, vai tas tiešām ir uh, Eiropas Savienības Rūpniecības, Pērniecības un Enerģētikas komitejas uh, nolūks tagad pēc Fukušīmas katastrofas. Tātad atkal uh, vienu Eiropas komisijas priekšlikumu, kas pats par sevi jau nav pats ambiciozākais priekšlikums attiecībā uz drošības standartiem un procedūrām, uh, kā Uh, apglabāt atkritumus, ka mēs atkal šādu jau relatīvi vāju priekšlikumu vēl pavājinām, jo tā es vērtēju to, kas tagad mums tiek iesniegts un ko izskatās varētu atbalstīt arī vairākums komitejā. Es domāju, to šai komitejai vajadzētu ļoti rūpīgi izvērtēt, jo sabiedrībā uh, diskusijas tagad pēc Fukushimas, eh, vēl nekāds ilgs laiks nav pagājis un situācija joprojām vēl netiek pilnībā kontrolēta. Arī šie te um, uzglabāšanas baseini vēl uh, ir nedrošā situācijā un pastiprina bīstamību. Es domāju, ka šī sabiedriskā diskusija, vērtējot eh, to, ko mēs šeit darām, uh, darīs to skarbāk nekā varbūt mums gribētos, un tāpēc aicinu izmantot jūs iespēju vēlreiz par to padomāt. Otra lieta, par ko gribētu runāt, tie divi punkti, kas eh, runājot par saturu, ēnu referentu vidū bija ļoti būtiski, un kuri man joprojām šķiet ļoti svarīgi, jo es domāju, ka jo īpaši pēc enerģētikas komisāra Ettingera paziņojumiem um, šī direktīva pēc šiem punktiem tiks arī vērtēta. Pirmais uh, punkts attiecas uz uh, to, kā nākotnē rīkosimies ar atomatkritumu eksportu. Un uh, tur Otinger kungs jau vairāk kārt ir teicis, ka viņš vēlas izslēgt nākotnē uh, eksportu uh, no Eiropas Savienības, runājot par atomatkritumiem, kodolatkritumiem, un, un to vēl nekad uh, neviens tik augsts līmeņa ES pārstāvis tā nav formulējis. Un es domāju, tādējādi viņš ļoti pareizi ir atbildējis uz uh, vienu problēmu jautājumu līdz šim. Ir bijis tā, ka bez jebkādas atbildības uh, tika eksportēti kodola atkritumi uz trešajām valstīm, jo trešajās valstīs, uz kurām tiek tie eksportēti, mums nav vispār nekādas eh, iespējas ietekmēt drošības situāciju. Un tāpēc gribētu šodien no komisijas pārstāvjiem uzzināt, kā komisija šodien vērtē savu priekšlikumu. Tātad vai komisija joprojām uzskata, ka tas, ko komisārs pārstāvēja, un cerams arī turpmāk pārstāvēs, ka tas ir pareizi, proti, ka kodola atkrituma eksports uz trešajām valstīm būtu jāaizliedz. Un labprāt uzzināt no Eiropas komisijas arī vēl vienu lietu, un es domāju, ka tas būtu noderīgi diskusijās ar referentu šeit. Gribētu uzzināt, kuras valstis vispār tiek skatīts kā iespējas runājot par uh, eksporta atļaušanu uz uh, Uh, citām valstīm kodolkritumu jomā. Tātad, uz kurām valstīm varētu šos atkritumus vispār eksportēt, drīkstētu. Un kādi tad būtu šie te sākotnējie nosacījumi? Un 117. Uh, direktīva no 2006. gada, uh, vai šī direktīva vēl tad tiktu ievērota, runājot par šīm uh, saņēmē valstīm, vai tas būtu jārisina citādi. Un gribētu uzzināt arī, vai uh, Eiropas komisija debatēs ar padomi arī uh, runā par šo te eksporta aizliegumu mērķi. Es domāju, ka tur būtu ļoti noderīgi, ja mēs visdrīzākajā laikā saņemtu situācijas skaidrojumu. Tātad, kā jau teicu, Ettinger kungs eh, teica, ka šāda eksporta būtu jāaizliedz, bet eh, tas, ko mēs dzirdam kā baumas, tur ir tīri nesmuks lietas, un eh, tas notiek tagad, kad mums ir jātiek galā ar Fukushimas katastrofas sakām. Vēl gribētu no komisijas uzzināt par vienu lietu, par ko runājām arī pēdējā ēnu referenta sanāksmē ar referenti. Uh, Kā komisija vērtē tagadējos um, uh, referents priekšlikums par tā saucamo safety case? Uh, tur uh, vienā direktīvas daļā tika izteikti priekšlikumi, referente uzskatīja, ka tas viss ir jāsadala un uh, atsevišķi apsvērumi par uh, šo te drošības uh, situāciju. Uh, ir sadalīti pa visu šo tekstu, un tas man nešķiet labi. Manuprāt, tādējādi tiek uh, vājināts vēl vairāk komisijas priekšlikums. Un noslēgumā gribētu vēl šodienas diskusijām piebilst šo to par apgalvojumu, kuru pauž referente, proti, ka nevar būt uh, runa par uh, augstas drošības nodrošināšanu. Es varbūt labāk nekā citi zinu, jo es jau 30 gadus nodarbojos ar uh, šo te kodola atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem. Es zinu, ka nevar būt simtprocentīgi drošība, bet mums vajadzētu meklēt vislabākos drošības standartus Un ja mēs esam uh, tagad situācijā 50 gadus pēc tam, kad uh, sāk darboties pirmais uh, kodoreaktors, ja mums ir liels daudzums kodola atkritumu, par kuriem mēs nezinām, kā tos noglabāt droši, tad, manuprāt, ir vērts padomāt par to, vai līdzšinējā šīs kodola atkrituma problēmas neatrisināmība nebūtu uh, iemesls padomāt par atteikšanos no kodola enerģijas. Jo šodien es labprāt uzzinātu, jo īpaši pēc Fukushimas pieredzes, kā tad tajās valstīs, kurām ir jācīnās ar zemestrīču problēmām, kā šajās valstīs jebkad uh, varētu uh, noglabāt šos atkritumus uh, zemes dzīvēs. Uh, Mums pat ir Eiropas Savienībā šādas valstis. Un šeit man uh, pietrūkst uh, uh šāds te principiāls skatījums uz šiem jautājumiem referents ziņojumā. Protams, simtprocentīga drošība nevar uh, tikt nodrošināta, bet mums būtu jāmēģina nodrošināt vislabākos, augstākos drošības standartus. Un no tādiem šis ziņojums vēl ir ļoti tālu. Uh, Uh, pat zemestrīces risks tagad pēc Fukushimas šeit netiek skatīts. Thank you very much, uh, Mrs. Paldies, Harmsas kundze. Tagad uh, Dozanovska kungs no ECR, lūdzu. Eh, děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Já bych chtěl v prvé řadě velmi... Paldies, priekšsēdētāji, par doto vārdu. Es arī vēlos piedalīties šajās debatēs un gribu vispirms norādīt, cik esmu augstu vērtēju referents kundzes ieguldījumu viņas paveikto darbu. Īpaši ņemot vērā arī, kas ir noticis Japānā Fukushimas kodolspēkstacijā, un situācija pasaulē līdz ar to ir sarežģījusies. Tāpēc ir apsveicam, ka mēs šajā ziņojumā mēģinam arī saglabāt tādu racionālu pieeju jo vienlaikus tam mums, protams, ir jautājums arī par risinājumiem, bet mēs nedrīkstam visu sajaukt vienā katlā. Te nav runa par daudz par energo piegādes drošību nodrošināšanu. Mums jāsato jāpaliek pie šī ziņojuma satura. Tātad jautājums ir, ko mēs varam darīt ar kodolu degvielu, izlietoto kodolu degvielu. Un tāpēc tas, kas noticis e, Fukushimā, mums tomēr tikai kalpo kā fonds, lai mēs uzsvērtu svarīgākās lietas. Un visa informācija, kas šobrīd ir pieejama, mums ir jāspēj izkristalizēt svarīgākās lietas. Tātad mēs saprotam, ka mēs runājam par bīstamiem atkritumiem, bet no otras puses ir jau pieejamas tehnoloģijas, kas ļauj to visu atrisināt. Un tāpēc mums ir ļoti stingri noteikumi jāizveido, kas ļauj tomēr mums arī risināt jautājumu par ļoti bīstamām vielām mana politiskā grupa katrā ziņā iestāsies par tādu risinājumu, kas paredz šo ģeoloģisko um, formāciju izmantošanu mm, apglabāšanai. Jo mēs skatāmies arī, ka visu laiku, protams, ir zināms progress, ir jaunākās iespējas parādās. Uh, un mēs varam arī paredzēt arī jaunus risinājumus, bet mums vienmēr jāskatās arī uz izmaksām. Ja mēs mēģinām kaut kādā veidā panākt absolūtu atkritumu atklabāšanu, tāpēc varbūt vairāk jāvērš uzmanību uz tiešām tehniski efektīvākiem risinājumiem. un tad mēs nodrošinātu, ka mēs tiešām spējam arī kontrolēt līdz šim apglabātos, uh, jau uzglabātos atkritumus. Es aicinātu tomēr arī vairāk pievērst uzmanību reģionālajai sadarbībai. Domāju, ka šāda reģionāla sadarbība palīdzētu kāpināt drošības aspektus. vienlaikus tas paver iespējas gandrīz gan pašu optimālāko risinājumu atrast, ņemot vērā zināmus nosacījumus. Es uzskatu, ka mums, ņemot vērā tomēr Fukushimu, nevajag tomēr pazaudēt mūsu pamatu. Jā, mēs varam izdarīt zināmus secinājumus un saprast, kas ir noticis tur. Tur ir pieļauts tehnoloģiskas kļūdas, un mēs varam izdarīt savus secinājumus. Tomēr jāatzīst, ka m, mm, problēma izraisīja nevis pats, pati zemestrīce, bet gan tsunami viņi. Un līdz ar to šāda pieredze un saņemtā informācija ir ārkārtīgi nozīmīga iedzīvotājiem. Mums tomēr jāpatur prātā, ka visu laiku mēs runājam par bīstamām radioaktīvām vielām atkritumiem. Tādēļ nepieciešams ir jāmeklē droši tehniski risinājumi. Mana politiskā grupa atbalstīs šādus centienus, kas vēst uz risinājumu meklēšanu, lai atrastu pašas labākās metodas. kas ļauj arī pilnībā apglabāt izmantoto kododegvielu. Līdz ar to mums jākoncentrē visa uzmanība uz to, lai spēles noteikumi būtu visiem zināmi, visiem būtu arī skaidra informācija par izmantoto kodoldegvielas um, apglabāšanu. Un tālāk par šādu atkritumu ekspertu Nu, tur jau ir spēkā, zinām, noteikumi. Un šodien sarežģītā pasaulē tas kļūst par nozīmīgu jautājumu. Par šiem, kas arī būs jāturpina diskusijas par to, piemēram, uz kurām valstīm mēs varam eksportēt arī savas tehnoloģijas. Un es šeit nerunāju tikai par, piemēram, radioaktīvo ele elementu saturošu atkritumu eksportu, bet arī citu bīstamu atkritumu eksportēšanu. Arī ņemot vērā, ka atsevišķus elementus var izmantot teroristi saviem mēķiem. Es atbalstu Cēsils kundzes pieju. Manuprāt, viņi ir izdevies ārkārtīgi sarežģītos apstākļos, tomēr saglabāt arī šādu racionālo pieju, um, saskaņot dažādas pozīcijas runājot, lai uzlabotu noteikumus par radio, atkritumu, radioaktīvu atkritumu apglabāšanu un uzglabāšanu. Thank you, thank you, Chairman. Edita Hercog, jā, paldies priekšsēdētājiem. Nu, man ir tāda vēlēšanās. Skatoties uz darba kārtību plenārsesijā, ja, Tātad jūnija otrajā plenārsesijā šis jautājums iekļauts darba kārtībā. Tas jau ir pēc padomas sanāksmes. Un tāpēc būtu brīnišķīgi, ja komiteja tomēr jau laicīgi sāk domāt par to, ka mūsu atzinums būtu pieejams padomēji pirms viņi pieņem savu likumdošanu, jo galu galā tad es runāju par Eiratomu līguma procedūru. Un, ja mēs vēlētos, lai mūsu atzinums tomēr ir uzklausīts un laicīgi, pieņemts, mums tomēr vajadzētu mēģināt šo procedūru pātrināt par divām nedēļām un panākt, ka mūsu atzinums tiešām tiek saklausīts. Nu, protams, viņi var to arī oficiāli izlasīt, bet vienlaikus viņi redzētu arī, kāds bijis balsojums Eiropas parlamentā par šajā jautājumā. Es ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos, tātad panākt pātrināto procedūru. Tas tiešām būtu apsveicami. Parlamentā galvenais uzdevums - panākt iespējami plašāku vairākumu, lai mēs pierādītu katru reizi, ka parlaments ir nopietns partneris un ir vienots saliedēts, kas virs vienā virzienā. Ir visiem skaidrs, ka ir jārīkojas. Un Fukushima, visi piemin Fukushima, arī man jādara un bez tās baidos, ka starptautiskie standarti par to, ko darīt ar atkritumiem, varbūt nebūtu tik skaidri saklā sadzirdēts, bet šodien ir skaidrs, ka pasaules līmenī līdzinējās darbības ir nepietiekams, un ir pienācis laiks rīkoties. Par to ir viensprāts visas politiskās grupas. Tomēr Eiropas parlaments spēlē savu lomu, kas varbūt ir ierobežota ko šobrīd ierobežo Eiroatom līgums, un vienlaikus arī ņemot vērā to, ka šī ar vienu ir nacionālās kompetences jautājums. Tātad enerģētikas e, kokteils, jeb sajaukums. Un līdz ar to parlaments var sagatavot savu atzinumu, bet tomēr vairākumam ir jāskatās, uz ko, nu, kur šīs kompetences ir. Sociālistu grupa nebūs, diemžēl, vienota. Un kā ēnu referente, es nevaru pateikt šobrīd, kāda būs manas politiskās grupas gala pozīcija. Jāatzīst, ka mums šur ir dažādi viedokļi, un mums tie ir jāņem vērā. Mēs mēģinām, protams, izsakot šai balsošanas sarakstam, kas paredz tādu vienotu nostāju, un panākt iespējami daudz kompromisu grupā, nu vienot tādu nostāju, cik nu tas ir iespējams, bet, nu, es jau uzreiz brīdinu, ka būs atšķirīgi viedokļi par dažādiem jautājumiem. Un kolēģi tad arī paši to izskaidros. Tomēr mēs jau varam vienoties par vairākiem jautājumiem. Mēs vēlamies panākt lielāku caurskatāmību, kāpināt sabiedrības apzināšanos, e, tikai sabiedrības aktīvāk iesaistīšanās šādu jautājumu risināšanā, spēj labāk nodrošināt jautājumu risināšanu, īpaši tik nozīmīgi jautājumu. Un tāpat mēs arī iesniegsim kompromisu grozījumus, kur runāsim par prasmēm un, un konkrētiem kvalificēto darbu spēku, kuriem jānodrošina absolūta drošība. Tas ir personas, kas strādā ar pīstamām vielām, un tas nozīmē, ka viņu prasmu kvalifikāciju nodrošināšana ir jābalsta uz zinātnes atzinumiem, un tas ir jāskatās ilgtermiņā. Neviens kolēģis nepieminēja, bet es gribētu norādīt, ka nodarbinātības komitejas atzinuma projekts ir atkārtīgi noderīgs dokuments, un mums ļoti nopietni arī būtu jāizņem, jāizvērtē tie grozījumi, kurus ir izskatījusi nodarbinātības komiteja. Ir apsveicami arī vēlme parādīt sadarbību gaisotni garu ar dalībvalstīm. Nu, tas nav obligāti jādara, bet, ja, piemēram, ASV veido savu atkritumu apglabātu, Krieviju savu, nu tad Eiropā nebūs tā, ka būs 27 atkritumu apglabāšanas vietas. Un atcerieties, ka mēs runājam par kodola atkritumiem, tas nozīmē gadsimtiem, gadu tūkstošiem ilgu problēmu un viss šīs valstis. Viņu robežas, protams, ir mainījušās pēdējo simts gadu laikā daudz vairāk nekā mēs to gribētu atzīt, tāpēc mums nav jāskatās vēl uz valstu robežām, jo tās visu laiku mainīsies tāpat arī. Tāpēc mēs nevaram skatīties uz politiskām robežām kā labāko risinājumu. Tā tāpēc mums aicinātu ciešāku sadarbību veicināt starp dalībvalstīm. Paldies! Vēl mums arī kritiski jāvērtē, kā parlamenta loma - finanses, finanšu avoti. Mums tos jāatrod, tos jāpārvalda. Un, piemēram, atkal finanšu krīze atkārtojas. Mēs redzam, ka valsts rīt pēkšņi vairs nespēja te ražot naudiņas. Nu, un tā kā tas nav, uz to nevar paļauties. Un tāpēc mums ir uzdevums panākt šādu stabilu risinājumu, pasakot skaidri, ka finansēm jābūt nodrošinātām. Nav pieļaujams, ka trūkst finansējumu. Mēs nerunājam tikai par kopējo finansējumu, bet arī par finanšu izmantošanu. Un tur ir skaidri jāapsaka grozījumos arī, kāds būtu darāms. Un kas eh, kāds cits vēlas paliek maksātājiem. Es domāju, ka atbildība jāuztic tomēr attiecīgai nozarei. Nu, mēs jau par to daudz esam diskutējuši, kā var nodrošināt šo principu maksā piesāņotājs. Nu, kā var būt, ka, piemēram, 60% no, piemēram, saražotās um, enerģijas tiek eksportēta uz citu valsti, tad, un pēc tam arī šie atkritumi tiek eksportēti, kurš tad īsti maksās par ko, tur ir skaidri jāpasaka, bet tas ir sarežģīts jautājums, bet šobrīd ir jāpasaka skaidrs, kā nozares pārstāvji arī maksā. Tas nav uzgrūžams nodokļu maksātājiem. Tādu vismaz nostāja sociālistu grupā, un es ceru, ka arī citi piekrītam. Nu, mēs turpinām arī izskatīt visus grozījumus, piemēram, definīciju par atkritumiem. Uh, Katrā dalībvalstī ir atšķirīga definīcija, ko nozīmē, piemēram, atsevišķas dalībvalsts nodala ilgtermiņa un īstermiņa atkritums. Citās valstīs ir diezgan atšķirīgas pieejas, arī dažādi veidi nosaukumi, termini. Pie tā viss jāstrādā. Un, piemēram, kur mēs saucam gala apglabāšanu un starp apglabāšanu vai uzglabāšanu, nu tur viss nav skaidrs šobrīd Un tāpēc jāpasaka, vai tas ir atgrieznisks vai neatgrieznisks risinājums, ko mēs paredzam šajos grozījumos. Tāpēc mums vēl visu vajadzētu sakārtot. Visbeidzot, gribu nobeigt ar. Sekojošu. Parlamentam jāsaprot. Pieņemot likumdošanu, tai seko konkrēta rīcība Mēs esam pirms diviem gadiem pieņēmuši arī kodoldrošības direktīvu. Un tikai dalībvalstīm, kuras tiešām ļoti nopietni pieiet kodoldrošībai, 24 no 27, it kā piedalās šajā arī diskusijā par direktīvas izstrādi, bet pēc tam nav gatavs visu to iznot savās valstīs. Un lūk, mums ir skaidri jāapsaka. Mēs likumdošanu neražojam bibliotekā, bet gan, lai tā tiktu īstenota dalībvalstīs. Un to es arī vēlētos, lai tā būtu šajā gadījumā. Paldies! Paldies, Edīt! Vēl divi ēnu referenti sarakstā, tātad Aldis un Guja, bet, nu, viņus šeit neredz zālē. Tādēļ došu iespēju izteikties arī visiem citiem. Vidal Kadras kungs, lūdzu. Thank you, thank you, chair. <clears throat> uh, Mrs. Harms. Uh... Paldies, priekšstādātāji Hamstas kundze. Jūs teicāt 200 tūkstoši kubikmetri? Ko do atkritumu? Man liekas, jums kaut kas sajūts ar šiem apmēriem. Īstenībā Eiropā jau ik gadus tiek sarežģots simtiem tūk, eh, simt tūkstošu kodo atkritumu eh, kubikmetru. Jūs zināt, ka es esmu fiziķis, un jums varbūt ir sajūts kaut kas no šīs skalas, bet, nu labi, jūs varat pārbaudīt pat šos apmērus, apjomus. Nu, katrā ziņā 200 un 93 grozījumi, 293 kopā ir ļoti daudz grozījumi kas tikai pierāda to, ka parlamentam ir padzināta interese un arī tieši šajā komitejas darbā. Un tas ir loģiski. Ja paskatāmies uz daudziem grozījumiem, mēs redzam, ka viņi pamatā ir par dažiem jautājumiem. Un vienlaikus arī iezīmē dažādu ideoloģisko pieeju Es pievērsīšos tikai pieskaršos svarīgākajiem. Lielākā daļa no grozījumiem ir par definīciju, kas tad ir uzglabāšana un apglabāšana. Daudz no deputāti vēlas grozīt šīs definīcijas. Esmu pārliecināts, ka visi grozījumi ir vēsti uz to, lai panāktu skaidrību Baidos tomēr, ka viņi tomēr netrāp mērķi. Manuprāt, jau komisijas definīcija ļoti skaidra. Storage jeb uzglabāšana ir pagaidu risinājums un disposal apglabāšana ir galīgs risinājums. Manuprāt, tur ir skaidrs. Grosījumi, kas ir kā atspoguļo zināmas pāžas, it kā vēstas uz to, ka nākotnē varētu būt zināms zinātnisks progress, un to vajadzētu ņemt vērā. Bet to jau mēs Jordāns kundze taču varam risināt šādējādi, izstrādāt kompromisu grozījumu, kurš atsauc varbūt uz atgriezeniskumu Bet, manuprāt, līdz šim piedāvātās definīcijas par uzglabāšanu un apglabāšanu ir ļoti skaidrs. Tālāk par uh, kopīgajiem apglabātuvēm. Um, tas ir arī skaidrs. Divas lietas, pirmkārt, ir jāpasaka. Vai mēs te pieņemam un pieļaujam eksportu ārpus Eiropas Savienības robežām, un otrkārt, ja mēs to pieļaujam, tad kas ir par to atbildīgs? Un kas notiek ar dalībvalstu atbildību um, nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu. Nu, tā tad mums vispirms jāvienojas, vai mēs pilnībā aizliegsim e, atkritumu eksportu ārpus Eiropas Savienības. Daudz grozījumi tomēr norāda, ka daudzas dalībvalstis ir ieinteresētas eksportēt atkritumus. Tāpēc, manuprāt, pieejamā izvēle uh, Atcaucos kolēģu ierosinājumiem. Tātad, ja atkritumi tiek eksportēti, tomēr katra dalībvalsts, kas to dara, paliek atbildīga par šiem atkritumiem. Šādi grozījumi tiešām būtu izšķiroši nozīmīgi. Tas ļautu dalībvalstīm pašām aktīvāk risināt uh, atkrituma apglabāšanas jautājumu vismaz Eiropas Savienībā. Tāpat jautājums par finansēm, par izmantotās kodoldegvielas apsaimniekošanu. Jūs atceraties, ka šis jautājums jau bija arī aktīvi, aktuāls 2001. gadā, kad mēs arī izdiskutējam par iepriekšējo direktīvu, kas galu galā izgāzās un netika pieņemta padome. Nu, mums ir jāsaprot. Katra dalībvalsts var izlemt par dažādiem veidiem, kā risināt šo tēmu. Bet ja mēs vēlamies tagad visu pārāk detalizēti, skaidri noteikt, kā tas ir jādara, nu tad mēs radīsim mm, sev nopietnas problēmas. Direktīvā ir jānosaka vispārējie principi. Direktīva nav regula. Tātad direktīva par vispāriem principiem. Vispārējais princips ir tāds, kā ir jānodrošina finansējums tajā brīdī, kad tas ir nepieciešams. Bet, ja mēs gribam te pārāk detalizēt to izskaidrot un noteikt, tad es baidos, ka mēs te sadursimies ar vairākām dalībvalstīm, un tas nebūs konstruktīvs risinājums. Nu, tāda man komentāri. Paldies priekšsādātāji. Paldies, Vidal Kadras kungam. Katlanīna Van Brantā tālāk lūdzu. Un es aicināšu arī iepazīstināt grozījumus, kurus mēs iesniedzām kopīgi. Un tā kā man būs jāsteidz projām ātrāk, es nevarēšu izteikties deputīs. Jā, es to darīšu, protams. Beste collega's, want... Um, uh, Mēģināšu runāt īsi, kolēģi, jo šīs debatas patiešām ir uh, ļoti tālējošas un plašas. Esmu sag pati sag sagatavojusi dažādas grozījumus, par kuriem šeit arī runāja, bet uh, āņu referenti tagad būs ļoti daudz darba. Es domāju, ka lielākā daļa no jums zina, kāda ir mana attieksme pret atomenerģiju, bet es domāju, ka šajā direktīvā mēs nerunājam par to vajadzētu atteikties no šīs enerģijas ieguves avota. Tas ir jādara uh, citā kopsakarā. Es domāju, ka mums ir galvenokārt vajadzīga vienošanās šeit komitejā, lai mēs varētu teikt, ka drošības prasībām jābūt pēc iespējas augstākām. Es domāju, katram no mums ir šāda vēlme. Par to es nešaubos. Par to mēs eh, varam diskutēt, kādā formatā visam jābūt, bet pēc Fukushimas, manuprāt, mēs visi esam pamodušies. Ja citādi mums tas viss nebūtu vajadzīgs jo atomatkritumi un uh, pagaidu glabāšana, galīgā noglabāšana, apglabāšana, tas viss ir ārkārtīgi sarežģīti. Un uh, runa jau ir par uh, milzīgu laika periodu, nevis par tūkstošiem gadu, bet par simtiem tūkstošu gadu, to jau pat grūti iedomāties. Iepriekšējiem runātājiem ir taisnība. Būtu absurdi, ja kāda dalība valsts to vēlētos noregulēt atsevišķi viena pati un teiktu, ka tūkstoši, simts tūkstoši gadi, uh, tad jau šīs robežas vairs nav svarīgas, nākotnē ir svarīgs kaut kas tikai, uh, lai, protams, ir svarīgi, lai visā Eiropā tas tiktu noteikts. Ir drusku dīvaini, ka mēs mūsu atomspēku stacijas vienmēr ceļam pie robežām. Uh, bet nestrādājam pie kopīgiem drošības standartiem. Lēmumu pieņemšanas process tādēļ ir tik svarīgs, jo tie, kas tajā piedalās, viņi daudz vairāk ir jāiesaist debatēs, gan eh, šodienas, gan nākotnes debatēs. Mums vienmēr ir jāuzsver, ka augsta drošība ir iespējama tikai tad, ja mēs eh, neeksportēsim vai neveicināsim atomu enerģijas eksportu, uh, Un, ja mēs neteiksim, lai viņi paši rūpējas par drošību, ekspertu zināšanas eh, par drošību, tas jānodrošina neatkarīgiem, neatkarīgām institūcijām. Es domāju, viss šīs problēmas eh, ir vēl pamatīgi jāizdiskutē. Esmu sagatavojusi arī grozījumus par eh, darbinieku veselību. Ir ja īpaši raugoties uz Fukushimas katastrofu, tas ir svarīgi. Uh, darba apstākļi, ikdienas praksa šeit ir ļoti svarīga. Mums vajadzētu padomāt, kāda ir uh, cilvēku situācija, kā viņi var izpildīt savus uzdevumus, un cilvēku veselībai, darbinieku veselībai ir jābūt augstākajai prioritātei. Kaut kas, kas ir uh, neizprotams, ir tas, ka šīs direktīvas darbības joma ierobežojas uz noteiktu ietvaru, protams, kā attiecībā uz noteiktu atomu enerģijas izmantošanu un kodolenerģiju var teikt, nu jā, tas jau nav tik labi, tas atkal ir labāk, bet drošības jautājumi šeit uh, īstenībā netiek nemaz iesaistīti. Visiem kodola atkritumiem ir jābūt pakļautiem tādiem vienādiem drošības standartiem. Es uh, piekrītu tiem kolēģiem, kur teica, ka finanšu aspekti kodola atkritumiem, to pārvaldīšanai un to apglabāšanai finanšu aspektiem ir jābūt priekšplānā. Varbūt kaut kur var arī piekāpties, bet uh, izraisītāja princips, proti piesārņotājiem jāmaksā, tas ir ārkārtīgi būtisks. Mums vajadzētu parūpēties par to, ka, lai būtu kontroli pār visu atkritumu apsaimniekošanas ciklu un arī par apglabāšanu. Noslēgumā gribētu vēl izteikt divus komentārus. Pirmkārt, esam iznieguši vairākus grozījumus, un tūkojums reizēm ir drusku dīvains. Vai interpretācija drīzāk? Reizēm ir nepieciešama kompromisa, un ir jāatšķir starp eh, pagaidu uzglabāšanu un eh, galīgo apglabāšanu, ja to eh, būtiski tūko. Un kā to interpretēt vai tūkot? Ja būtu kaut kādas tūkojuma vai interpretācijas problēmas, tur vajadzētu paraudzīties. Gribētu teikt arī kolēģim Vidalam Kvadras, es nepiekrītu, nemaz nepiekrītu, ja jūs sakāt, ka direktīvā viss tiek izteikts ļoti vispārīgi. Ja tas tā ir, tad. Uh, tad jau nav iespējams neko darīt, jo direktīva ir eh, ļoti skaidra, un uh, tur ir noteikts, uh, kāds variants ir jāizvēlas, kas ir jādara, un uh, es ceru, ka to tā arī uztvers. Es ceru, ka referente un ēnu referenti nākamais nedēļās, viņiem noteikti būs ļoti daudz darba. Kathleen, uh, Judith. Paldies, un uh, gribētu lūgt Gereka kungam, kā vecākajiem deputātam šajā komitejā, vai jūs varētu lūdzu turpināt sēdes vadību? Čičē. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētā es eh, labprāt eh, atbalstu kolēģi Vamrentu, bet eh, gribētu pateikt vēl pāris lietas. Komisijas priekšlikumā ir teikts, ka katrā dalībvalstī pašai ir jārūpējas par atomu atkritumu apglabāšanu. Kā jau daudz kolēģi teica, arī kolēģi Hercoga, kā tas tā varētu notikt. Kaut kas pavisam noteikti nav drošs mūsu robežas, taču nedrīkstētu būt tā, ka atomatkritumi būtu tāda nacionāla kompetence. Ja mēs paraugāmies mm, simtiem tūkstošu gadu, patiešām ir kodola atkritumu dzīves laiks un pēdējos divos tūkstošos gadu Mums nav bijušas šādas eh, skaidri nobildes robežas, tad tam ir jābūt, eh, jābūt Eiropas kontrolē. pār šo kodu atkritumu glabāšanu. Protams, var šeit nodēt arī dalībvalstu kompetences, bet, eh, kas attiec uz kodu atkritumiem, ir jābūt lielākai Eiropas kompetencē un iespējām. Protams, ir arī iespēja uzglabāt atkritumus eh, dziļos eh, ģeoloģiskajos slāņos. Pie mums ir, piemēram, ļoti daudz ģipša glabātos, kā to dara. Somijā var 3 līdz 4 tūkstoši metru dziļi ieraktēt, bet pie mums to nevar darīt, mums tāda iespēja nav. jo mūsu augsne ir savādāka. Un ja tiks radīts šāds pienākums, šādā veidā apglabāt atkritumus, tad man liels šaubas, vai to varēs izdarīt. Debates par uh, apglabāšanu nozīmē, ka tas viss būtu tāds nopaļots, uh, noslēgts, uh, un to varētu tiešām iztenot katrā vietā. Mums nevajadzētu pieņemt noteikumus, kamēr vēl nav tāda galīga risinājuma. <coughs> Tātad šis, šī galīga apglabāšana dziļos slāņos, tas visur nav iespējams. Lietas mainās, arī robežas mainās, ģeoloģiskās formācijas mainās, ir klimata pārmaiņas. Un es domāju, ka mums vajadzētu vienmēr parūpēties par to, lai katrs pasākums patiešām varētu tikt arī atcelts. nav iespējams simtprocentīga galīga drošība, arī raugoties uz uh, apglabāšanu dziļos slāņos. Un tik jau, kamēr nav simtprocentīga drošība, to arī nedrīkstētu apgalvot, ka tāda pastāv. Ja mēs šeit uh, to nepateiksim tik konkrēti, jo mēs vienmēr pie tā varam strādāt, ir jārunā arī par uh, komunikācijas aspektiem. Ja ir tik daudz grozījumu jau līdz šim, tad mēs varam teikt, ka jā, var tūkstot, pēc tūkstošu gadiem cilvēku vairs nerunās mūsu valodā, un eh, pēc simts tūkstošu gadiem man ir ļoti liela šaubas par galīgo apglabāšanu, kā tad mēs vispār nākotnē vēl varēsim uh, sazināties. Tad arī vēl par nacionālo drošību, dalību valstis. Tām vajadzētu, varētu kaut ko ļoti ātri paziņot eh, citām, sniegt informāciju, ja viņas plāno veikt galīgo apglabāšanu, jo ļoti daudzas eh, glabātuvas ir tuvumā robežām, un es domāju, tas ietekmēs arī kaimiņu valstis. Tādēļ nepieciešams arī tāds saziņas tilts, nav tāds juridiskais ietvers, kādam jāskatās eh, līgumam. Jā, kodu atkritumi tiks eh, glabāti dziļos slāņos, bet kaut kas tāds noteikti ir vajadzīgs. Tad vēl viena lieta. Galīgā apglabāšana ir jākontrolē kas pagaidām vēl nav iespējams. Šeit ir runa par pašu atsevišķu sistēmu, bet mums ir nepieciešama kontrolas sistēma. Jūs runājat par starp uzglabāšanu. Ja jā, tad es gribētu vairāk par to uzzināt. Dziękuję, panie Merkis. Teraz proszę panią. Paldies, Merkis kundze. Tagad vārds Rivasī kundzei, lūdzu. Bez mikrofona runā. Voilà, sorry. Atvainojos. Jā, es gribētu sākumā varbūt eh, parunāt par eh, diviem terminiem. Jūs runājat par kodola eh, atkrituma apsaimniekošanu, un kad es biju Nacionālā asamblējā de, deputāta, tad es runāju, rakstīju ziņojumu par apsaimniekošanu. Tur ir uh, Eh, viss iesaistīts transports, un eh, mēs tātad eh, nevaram apsaimniekot vairāk kā vienu procentu kodolatkritumu. Mēs nevaram samazināt radioaktivitāti šiem projekt, produktiem. Otra lieta, kas mums atliek apsaimniekošanā, ir šī te pagaidu uzglabāšana vai galīgā uzglabāšana uh, pazemē. Un vēl gribētu teikt, ka mums uh, nav izdevies arī nevienu kodola centrālu nojaukt, un tad, kad mēs to mēģinājām darīt, tad mēs konstatējam, ka tur ir miljoniem tonu kodola atkritumu. Tātad vislabāk būtu, ja mēs varētu labi definēt uh, kodola atkritumus, jo komisijas piedāvātā definīcija nav pietiekama, jo tā atstāja pārāk liels manevrēšanas iespējas uh, uh, dalību valstīm. Mums ir 50 miljonu tonu uh, uh, šīs te uh, kalnrūpniecības atkritumu, urāna atkritumu, un uh, par to arī ir jārunā. Ir arī militārie atkritumi. Kā mēs varam izveidot direktīvu, kas attiec tikai uz civilo jomu un neiekļauj šos te militāros atkritumus? Es domāju, ka tie arī šeit būtu jāiekļauj. Uh, Un ir vēl viens elements, kas netiek pietiekam uzsvērt. Tas ir izņēmuma slieksnis, tātad zem kura vairs eh, šie atkritumi nebūtu radioaktīvi atkritumi. Bet mums ir uh, problēmas ar uh, atomenerģijas komisariātā atkritumiem. Un tātad, ja mēs uh, Eh, pārējām uz eh, pārkāpjam šo slieksni, tad eh, mums ir šie te vecie metāli, kas ir piesārņoti, tie tiek definēta tātad sliekšņu vērtība, un tas var iekļūt arī zemē, zemes slāņos un gruntsūdeņos, un definējot kodola atkritumus, tas ir ļoti svarīgi. Un runājot par eksportu, mums tiek teikts, uh, kolēģis par to runāja, ka tas nav direktīvā, bet eh, tieši pretēji tā ir. Ceturtajā pāntā par to ir runa. Turklāt eh, komisārs Otingers eh, šādu te vēstījumu sniedz. Viņš teica, ka nevajadzētu eksportēt uz trešajām valstīm. Tas nozīmē, ka katrai valstai pašie, pašai ir jātiek galā ar saviem kodolatkritumiem. Un ja mēs atsaucamies uz 2006. gada direktīvu, tā jau ir novecojusi, jo tagad komisārs saka, aizliedzam eksportus. Francijā bija kodola atkrituma likums, kurš noteica, ka mums ne, mēs nedrīkstam uzglabāt ārzemju uh, kodola atkritumus, un no Spānijas, Itālijas, Beļģijas uh, tomēr uh, tika uzglabāti Eh, šie atkritumi, un eh, tāpēc parlamentāriešiem bija jācīnās par to, lai šie atkritumi tiktu nototi atpakaļ šiem valstīm. Un es esmu par komisāru Otingeru pozīciju, ka nedrīkstētu eksportēt kodola atkritumus. Un pēdējā lieta par izmaksām. Tā ir milzīga e, problēma. Francijā, tad, kad mēs uh, aprēķinājām uh, Uh, uzglabāšanas projektu, tur ir 15 miljārdi eiro un tagad 35 miljārdi eiro, un joprojām šī uzglabātā nav uzbūvēta. Ja mēs ņemam šo piesārņotais maksā principu, tad tiem būtu jābūt uh, operatoriem, kas uh, ieliek fondā naudu, lai pēc tam varētu šo kritumus apglabāt. Un kāpēc tad operatori nevēlas nojaukt šīs uh, kodola centrāls, jo tas ir milzīgi dārgi. Uh, un tieši viņiem pašiem par to būtu jāmaksā, un tas tiešām ir ļoti svarīgi. Viņi gaida, viņi negrib uh, nojaukt šīs centrāls, bet uh, tas ir taču uh, viņu pienākums par to maksāt. Un pēdējā lieta par Fukushīmu, par šīm te baseiniem, tā tad ir uzglabāšanas baseina ar izlietoto kodolu, stats, eh, degvielu un. Eh, bet ko tad Fukushima mums ir eh, iemācījis? Visi šie uzlabāšanas baseini pie kodolstacijām nav ar pietiekamu drošības čaulu. Mums ir jāuzlabo šī drošības uh, situācija, un uh, mēs pat pēc pieciem gadiem nevaram šos uh, atkritumus pārvest, jo viņi joprojām ir pārāk radioaktīvi. Šeit nav runa par to, vai mēs esam pār vai pret kodolenerģiju, bet ir jāpanāk uh, pēc iespējas augstāks drošības līmenis. Katram uh, ar saviem atkritumiem ir jātiek galā. Paldies! Paldies! Tagad uh, Enčokungs lūdzu. Domnule președinte, uh, aș dori. Paldies, priekšsādātāji! Es eh, gribētu paust eh, savu viedokli. Es piekrītu tiem, kuri izteicās iepriekš. Mums nevajadzētu veltīgi šķērdēt enerģiju, runājot par kodolenerģijas izmantošanu nākotnē. Vajadzētu runāt par to, kas šodien ir mūsu temats. Mums vajadzētu pievērsties galvenokārt kontrolēm, striktākām kontrolēm, runājot par kodola atkrituma apsaimniekošanu. Mums ir jāliek uzsvars uz drošības pasākumiem, kas būtu saistīti ar kodola atkritumu uzglabāšanu. Un tā pašā laikā uh, Mums būtu jāstiprina sadarbība visos līmeņos starp dalību valstīm, vietējā līmenī, reģionālā līmenī, lai rastu jaunus risinājumus. Runājot par kodola atkritumu uzglabāšanu un pārvadāšanu. Manuprāt, mums uh, vajadzētu stiprināt un veicināt eh, zinātnisko pētniecību šajā jomā, lai rastu drošākus eh, risinājumus. Un es domāju, ka mums arī būtu skaidrāk jādefinē atbildības līmenis tiem, kas pārvadā šos atkritumus, kas uzglabā atkritumus kas uh, ražo šos atkritumus, un uh, mums ir pietiekami daudz piemēru, pietiekami daudz gadījumu, kad spēkā esošie noteikumi nav tikuši ievēroti pilnībā, un uh, rezultāts nebija diezko pozitīvs. Un katru reizi mēs redzam, ka tiek pieļautas uh, kļūmes. Drošības noteikumi ir jāievēro un vajadzētu paredzēt ļoti stingrus sodus tiem, kas tos neievēro. Un uh, varbūt, ka tiešām ar iebiedēšanu mēs varam paņākt, panākt labākus rezultātus, nosakot striktākus sodus. Uh, Mums jādomā arī ne tikai par kodola atkritumu pārvadāšanu, bet arī par kodola degvielas pārvadāšanu. Tie arī ir uh, riskanti, uh, riskanta prece un uh, tagad atsaucoties, at, at, atejot no šī tēmata, apsveic Hercogs kundzes dzimšanas dienā. Viņai šodien ir dzimšanas diena. Dziękuję bardzo również za to uzupełnienie. Lielas paldies! Paldies arī par jūsu pēdējo ā, paziņojumu un šo apsveikumu. Un tagad uh, Feras kungs no Eiropas komisijas lūdzu. Thank you. Paldies priekšsēdētājiem. Īpaši paldies arī referentē par sagatavoto ziņojumu. Nu, lūk, šorīt ir bijuši ļoti nopietnas dziļas diskusijas par gaudiem jautājumiem. Es ļoti pateicīgs, ka šodien arī nav noteikts tāds milzīgs laika ierobežojums, ka mums varam visu izdiskutēt. Tātad komisijas priekšlikums par kodoldegvielas izmantoto kodolu eh, deg eh, elementu iz, apsaimniekošanu. Nu, lūk, protams, ja mēs izvēlamies arī eh, kodola enerģiju, tad mums arī jāsaprot, kā mēs apsaimniekosim kodola atkritumus, izmantot to kodola degvielu. Uh, Un tas ir jautājums, kas ir arvien aktuāls. Un pat ja mēs arī attieksimies no kodola enerģijas izmantošanas, piemēram, elektrības ražošanā, mēs arvien nevarēsim aizvērt acis, jo problēma pat par sevi neko nepazudīs. Tas tikai ievadām. Protams, izskanēja arī vairāk argumenti par Fukušiem. Nu, secināms no tā visa un atsevišķie komentāri jau parāda to, ka Fukušiem mums ir parādījusi, kas var notikt arī jau izmantotiem urāna stieņiem uh, un kodoldegvielas stieņiem. Un tā tā skaidrs ir, viņi arī ir jāapsaimnieko. Un līdz ar to kaut kādā veidā vērsties pret šādiem priekšlikumiem būtu pilnīgi kontraproduktīvi. Juridiskais pamats, juridiskais atzinums komisijā un padomē visam skaidrs. Eiroatom līgums šāds jautājums ietver. Tālāk finanšu jautājums. Mums ir jāpienojas par to. Komisija ir ierosinājusi adekvātus līdzekļus, adekvātu līdzekļu nodrošināšanu tajā brīdī, kad tas nepieciešams, lai apsaimniekotu izmantoto kodolu degvielu un atkritumus, kāds ir, piemēram, bijis vēl vairākās situācijas meklējot risinājumus gala apglabāšanai. Ir, protams, zinām ierobežojumi, kā to darīt un kā kontrolēt. Galu galā tomēr mērķis, direktīvas mērķis ir, lai pašas dalībvalstis atrod šos mērķus un risinājumus, un arī pirmkārt finanšu apjomam jābūt adekvātam, lai pirmkārt nodrošinātu problēmas eh, risināšanu, un B, ja būtu kā, ir jābūt tad, kad tie līdzekļi pieejami īstajā laikā, īstajā vietā. Ja parlaments vēlas to kaut kādā veidā precizēt, atrunāt, tad tos, tas ir iespējams. Bet tas īsti nesakos tiem augstākiem pirmajiem mērķiem, kas noteikti. Šodien mēs dzirdējām vairākus komentārus par, par definīcijām un terminiem. Saskaņā trešā pantu de iekļautām definīcijām es no savas puses aicinātu, lūdzu, nopietni iepazīstieties ar visām šīm definīcijām. Vai tiešām nepieciešams papildus jaunas definīcijas? Es dzirdēju un skatījos arī jau iepriekš, ir tādas definīcijas, kas jau pat ir izmantotas vai kas būtu liekas. Un tāpēc es aicinātu jūs tomēr rūpīgi izvērtēt, vai būtu nepieciešams papildus definīcijas. Un tāpat arī aicinātu pieturēties pie līdzinējām definīcijām, kas jau ir panākts arī Eiropas saimnības kontekstā, ko mēs izmantojam un ko izmantojam arī starptautiskā kontekstā. Jūs izstrādātie priekšlikumi ir vērsti to, lai mēs mainām arī, arī starptautiskās atomu enerģijas aģentūras izstrādāto klasā arī. Protams, to var tehniski darīt, jo eh, definīcijas ir derīgas tikai šīs direktīvas ietveros, bet vienlaiks mums tomēr aicināt jūs skatītos, lai visterminu un valodu, ko mēs izmantojam, tiktu saskaņot startautiski. Ja mēs vēlamies tiešām nodrošināt šādu kopējo risinājumu, tas arī nozīmētu, ka ir skaidrs, apglabāšana ir galīga, uzglabāšana pagaidu risinājums. Bija vairāk komentāri par darbinieku drošību un viņu pakļaušanu riskiem. Ir skaidrs, ka viņi jāaizsargā. Un risku novēršanai un aizsardzībai tur ir daudzi pieejami šobrīd risinājumi. Un mums ir arī spēkā dažādas darba drošības direktīvas un arī Eiroatom līguma, piemēram, 31. pants skaidri nosaka garantijas, kā darbinieki tiek aizsargāti no mm, jonizētas radiācijas Tālāk par reģionālo sadarbību. Jā, komisija jau ir tā pavērusi durvis arī reģionālai sadarbībai, bet tas ir jākpilna tikai tad, arī ekonomiski un arī ģeoloģiski. Kopējās rīcība politikas ietveros, bet ir jābūt skaidrībā par vienu lietu. Tad, kad mēs runājam par reģionālo sadarbību Eiropas Savienības ietveros, Mēs nerunājam tad par eksportu. Tas ir risinājums Eiropas Savienības ietvarā un nekādā ziņā nesaistās ar eksportu. Tālāk izriet jautājums par to, cik lielā mērā jūs vēlaties ierobežot, cik stingri noteikt mm, reģionālo sadarbību. Komisijas pieeja savā priekšlikumā tur ir atstāt liela elastība dalībvalstīm lai viņas pašas izvēlētos veids, kā viņas sasniedz šos mērķus, nodrošinot reģionālo apglabātuvi. Mēs ne, nevēlamies un aicinu arī jūs nenoteikti pārāk stingrus noteikumus atcelt zinām elastību dalībvalstīm. Galvenais risinājuma izvēlē. Tālāk par kodolu atkritumu un izlietotās kodola degvielas eksportu. Pirmkārt jāuz, jāpasaka, tas nav Ettingera kunga priekšlikums. Tie vienpersonīgi, tas ir visas komisijas priekšlikums. Visa komisija, kolēģija kopumā ir nolēmusi, ka bīstami atkritumi nav eksportēšami. Mums ir bijusi jau spēkā arī likumdošana par bīstamo atkritumu um, neeksportēšanu. Protams, kodola atkritumu neiekļauj šajā uh, aptvērumā, bet vienlaikus tie ir tikpat bīstami kā daudz citi bīstami atkritumi, kas ir aizliegti, kur eksports ir aizliegts. Bet, nu, ir skaidrs, ka ir tā noteikts, ja parlaments vēlas panākt augstākos drošības standarts, un es tam piekrītu, uh, tad ir pirmkārt jāvienojas par to, kā jūs vienojaties, kā jūs panākat augstāko drošību, um, augstākās drošības ievērošanu trešās valstīs, kur vēlāk jums nav nekāds ietekmes par to, kādā veidā atkritumi tiks uzglabāti apsaimniekoti. Turklāt tad jautājums ir, uz kurām valstīm lūdzu arī varēs tālāk eksportēt šādus atkritumus. Tātad, ja jūs vēlaties eksportēt, Un gala apglabāšanas jautājums ar vienu ir jāpasaka skaidri. Šobrīd mēs nezinām nevienu valsti, kurā jau šobrīd būtu izveidota gala, um, tāda galīgā glabātuve, vai tā darbotos. Priekšstādātāji. Arī Eiropas padome ir aicinājusi šiem tām pievērst mm, lielu uzmanību, nodrošinot iespējama augstāko drošības pakāpi, bet mēs zinām, ka tā nekad nebūs simtprocentīga drošība. Simtprocentīga drošības uh, garantijas nav. Labi, mums šeit nav jēga runāt par enerģiju kokteili, jo mm, tas nav šajā aptvērumā. Jūs izstrādātie grozījumi, un es ceru, ka kopā arī ar Hercogs kundzi, es domāju, ka jūs arī Eiropas parlamentā varētu sagatavot tādu atzinumu, iespējams drīz. Paldies! Paldies! Un tagad? Došu vēlreiz vārdu referentē. Pateikties visiem diskusijas dalībniekiem, arī komisijai par skaidriem atbildēm. Ir maz viens punkts, par kur mēs šodien esam vienās domās. Visaugstākā iespējama drošība nenozīmē simtprocentīgu drošību. Es ceru, ka attiecīgie grozījumi tiks atsaukti Tur vismaz būs daži grozījumi mazāk, par kuriem mums būs jābalso. Un kopumā mums arī būs ir tāds reālāks teksts. Es jau tikko kā teicu, ka mums ir jāatrod politiski kritēriji, ka mums ir jārespektē zināšanas, kas mums ir, un mums vajadzētu atstāt attiecīgā sektora kompetencija. Tie ir tādi eksperti jautājumi. Tādēļ būtu slikti, ja mēs teiktu, ka mūsu direktīva ir tādēļ slikta, ja tur nav iesla, iekļauts vārds uh, zemestrieci, ja tur neņem vērā Fukushima, ja tur neparādās vārds tsunami, jo tas arī notika Fukushimā. Es domāju, ka mums pašiem vajadzētu prasīt visaugstāko iespējamo drošību un pateikt, ko mēs ar to saprotam, bet neielēsties uz tehniskām definīcijām, piemēram, visi draudi, kas mums jāanalizē vai uz kādiem mums jārēģē, jo tas patiešām ir uh, ekspertu jautājumu loks, kas iekļaut daudz vairāk nekā tikai zemestrīces un tsunami. Tie dažādi iespējami ārējie faktori. Un es domāju, ka drīzāk tas nenākt par labu šīs analīzes rezultātam. Un mēs, eh, ja mēs analizētu šādus tehniskos faktorus, es pilnībā piekrītu Hercaugas kundzei, ka tas, ko mēs šeit darām, ir vislabākais iespējamais, jo mums, kā Eiros parlamentā, vajadzētu nodrošināt, lai būtu nodrošināt iespējamie finansu līdzekļi. Mums ir jāzina, kas ir iespējams, kas ir reāli un kas nav iespējams. Man jāatzīstas, ka es nospraužu augstākus mērķus nekā komisija. Protams, ka es piekrītu, ka ir svarīgi, lai finanšu līdzekļi būtu pietiekami un lai viņi būtu uh, pieņem tad, kad tie ir nepieciešami. Politiskā līmenī mums ir jāprasa vairāk. Proti, izraisītāja princips ir jāņem vērā. Ka mums vajadzētu garantēt un prasīt, lai šie līdzekļi tiktu tērēti atbilstoši to mērķiem. Protams, jābūt arī kontrolē. Ja nav kontrole, tad jau direktīva var sarakstīt eh, sazin ko. Un kaut kolā mēs eh, tā arī neuzzināsim, vai tas ir ieviests un īstenots vai nav. par neatkarīgu ekspertu jautājumu. Ir jābūt neatkarīgai kontrolē. Par to mums ir jāparūpējas. Īpašu uzmanību ir uh, jāpiešķir uh, regulējošajiem institūcijām. Tas ir jārisina politiskā līmenī un nevis tehniski. Tur ir ļoti daudz punkti, tika pieminēti, es uz tiem visiem nevarēšu atbildēt, eh, bet atkārtošu to, ko teicu jau sākumā. Citāds atkārtotos, to es nevēlos darīt. Es patiešām vēlētos, lai parlamentam būtu lielāka loma šajā laukā nekā tam ir bijusi līdz šim. To teica arī vairāk no maniem kolēģiem. Tas attiecas gan uz šo direktīvu, gan arī uz kontroli. Protams, ka mums ir jāņem vērā Eiratom līgums kas mums parāds noteiktas eh, kompetences, bet es uzskatu, ka ir arī pareizi, lai padomi respektē to, ko mēs šeit darām. Līdzinēja kontakti, kas man ir bijuši ar padomi, es ceru, ka mūsu darbs tiks ņemts vērā. Jo padomē sekotam, ko mēs šeit parlamentā darām. Vēl viens svarīgs punkts ir uh, ka mums ir eh, jāvienojas jābalso kaut kādā noteiktā saprātīgā laika ietvarā, bet nevajadzētu to pārāk samazināt, jo šim laika periodam ir jābūt tādam, ka mēs varam strādāt eh, pamatoties uz kvalitātes kritērijiem. Es ceru, ka mēs 26. maijā par to varēsim balsot komitejā. Un 23. Eh, jūlijā mini plenārs sēdē jūlijā varēsim plenārsēdē par to balsot. Ceru, ka tas eh, padomē liksies pietiekami ātri. Es rēķinos ar to, ka padome savu lēmumu pieņems tikai tad, kad mēs jau parlamentā būsim balsojuši par ziņojumu. Zam, že diskusija bija obšērna. Liels paldies! Šī diskusija tiešām um, bija ļoti visaptveroša. Uh, Un gribētu atgādināt, ka balsošana notiks 26. maijā. Tas būs balsojums komitejā. Un tagad uh, mēs varam uh, pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Trešais ir izskatīts. Un ceturtais punkts ir uh, Anas Laparūzas vizīte pie mums un gribētu aicināt viņu šeit uh, prezidijā. présentation. Oui. Bonjour. Bonjour. Proszę Państwa, <clears throat> kolejny punkt. Dāmas un kungi, nākamais darba kārtības punkts ir saistīts ar uh, Eurostars programmas starposmu novērtējumu. Atbildīgās eksperta grupas uh, priekšsādātāja Anna Lamparūza ir pie mums, un šī grupa ir veikusi uh, Eurostars programmas ieviešanas izvērtējumu. Atgādināšu, ka šī programma tika apstiprināta 2008. gadā, un tā ir saistīta ar mazo un vidējo uzņēmumu darbību, kas darbojas pētniecības un attīstības jomā. Un uh, Šeit galvenais mērķis ir tuvināt zinātni tirgus jautājumiem un ekonomikai. Laperūzas kundze ir šīs ekspertu grupas priekšsēdētāja, un šī grupa ir veikusi šo te programmas vidusposmu pārskatu, un vēlreiz sveicu jūs šeit, Laperūzas kundze. Un viņa ir arī mūsu bijusi kolēģi no iepriekšējā parlamenta sasaukuma. Un es ceru, ka jūsu uh, prezentācijā mēs dzirdēsim pozitīvas lietas, runājot par mūsu lēmumu ieviešanu, jo tiešām reti gadās, kad uh, mūsu uh, lēmumi novad pie šāda veida darbības un uh, Mums tiešām ir šāda reta izdevība arī tagad pārliecināties, vai mēs esam pieņēmuši pareizos lēmumus. Lūdzu, jums vārds Laperūzas kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, jūsu komitejai, ka man šodien ielūdzāt. Man tiešām ir liels prieks. Redzu šeit uh, daudzas pazīstamas sejas, ar kurām esmu daudz strādājis kopā. Un man ir liels prieks uh, Eiropas komisijai. Viņi man iecēla par šīs grupas vadītāju, lai izvērtētu šīs Eurostar programmas uh, Uh, darbību. Un uh, cik man laiks ir manai prezentācijai? 15 minūtes. Nu labi, tad uh, sakiet, ja es runāju par ilgu. Labi. Tā tad. Jūs parlaments un padome izveidoja šo te Eurostar programmu 2008. gada jūlijā līdz 2013. gada jūlijam, un saskaņā ar šo lēmumu ir jāveic vidusposma pārskats šai programmai. Tātad um, mums ir uh, tātad ieteikumi par šīs programmas uh, īstenošanu, un šis darbs tika veikts no 2010. gada jūlija līdz novembrim, un uh, šis uh, ziņojums tika iesniegts pagājušā gada beigās, un uh, Eiropas komisijā 8. aprīlī tas tika skatīts. Šeit jūs redzat neatkarīgo ekspertu grupu. Mūsu referents ir Arko, Erko Otjo, kurš ir profesors, un Maija Bukāra arī ir uh, profesori, viņa no Slovēnijas, viņa bija uh, arī referente un rakstīja lielu daļu no šī ziņojuma. Georgs Lihts uh, ir uh, zinātnieks, kas specializējas MBU. Jose Molero ir no Spānijas, viņš arī ir uh, profesors un ir iesaistīts pētniecībā par MBU. Un Lena Cipūri ir profesora Grieķijā. Tātad tie ir mūsu ļoti kvalificētie eksperti, kas veic šo izvērtējumu. Uh, Šeit ir šie te galvenie jautājumu, uz kuriem mums bija jāatbild, lai novērtētu, kā Eurostar programma tiek īstenota. Panāktais progress attiecībā uz programmas mērķiem, ieviešanas kvalitāte un efektivitāte, eh, MVU pieeja šai programmai, vai tas ir vienkārši vai nē, un arī tas, kā šī programma veicināja nacionālo uh, organizēto integrāciju. Uh, programmas pievienotā vērtība bija jānovērtē un arī jāizvērtē ieviestā līdzinājā politika un uh, jāsniedz ieteikumi 2011. līdz 2013. gadam un arī pēc 2013. gada, un, protams, bija jāizvērtā šīs programmas globālā ietekme, proti vai uh, ir vairāk pasūtījumu uzņēmumiem vai vairāk patenti tiek iesniegt un tā tālāk, bet par to runāšu vairāk. Es um, ātri atsaukšos uz Eurostar programmas aprakstu. Tā ir programma, kas uh, interesējas par uh, pētniecību un attīstību MVU, lai tiktu izstrādāt jaunu produktu un pakalpojumi. Tie ir produkti, uh, Eh, tātad projekti, kas eh, tiek eh, veikti, šim produktam jānonāk tirgū trīs gados, un ir jābūt vismaz diviem dalībniekiem no divām dažādām Eurostāras valstīm, un ir jau tagad 32 valsts, kas iesaistās. Un galvenajam dalībniekam ir jābūt MVU, kas veids uh, pētniecību, kas vismaz 10% no savu apgrozījumu e, īsteno pētniecībā. Un Eureka pārvalda šo programmu. 100 miljonu eiro ir Eiropas Savienības ieguldījums un e, dalībvalsts iegulda apmēram 300 miljonus eiro šajā visā programmas periodā. Uh, Ko tad eh, patiesībā dara MVU vai uh, eh, MVU partners, kas vēlas iesaistīties šajā programmā? Uh, viņiem ir jākontaktējas ar uh, savu nacionālo koordinātoru, NPC, Nacionālais projekta koordinātors. Pēc tam ir jāiesniedz priekšlikums elektroniskā veidā Eureka sekretariātā. Uh, Tad tiek veikta centrāla izvērtēšana, kuru veids tehniskie eksperti un pēc tam neatkarīgo ekspertu panelis. Un tad tiek sa, uh, sastādīts tāds uh, ranga saraksts, kas šos projektus sarindo kval pēc kvalitātes. Un pēc tam ir uh, sarunas par uh, līgumiem uh, ar uh, nacionālajām finansēšanas iestādēm Un tagad pāris skaitļi pavisam ātri. Tie ir 2010. gada decembra skaitļi, kurus mums sniedz Eureka sekretariāts. Uh, ir uh, saņemti 1127 pieteikumi. Tātad, uh, un tas uh, sastāda um, 1566 miljonu eiro budžetu. Un uh, ir 3790 dalībnieku. 72% no MVU tur ir iesaistījušies. Tātad, ja mēs uh, uh, vērtējam šos mērķus, tad tas ir sasniegts. Bija 458 projekti, kas tika vērtēti kā pietiekami kvalitatīvi virs šīs lieksņa, jo tie ir arī tie, kas saņem finansējumu, kas uh, attiecas uz 329 projektiem, kuru finansējums tika apstiprināts. Un decembrī bija 14 projekti, kas jau tika pabeigti. Tātad 2008. gadā šī problēma sākās, tāpēc arī ir vajadzīgs zināms laiks. Un dalība valstis ir sniegušas 85 miljonus eiro finansējumu un tiek sagaidīts, ka Eiropas Savienība sniegs 28,6 miljonus eiro. Tātad šo, šos finansējumu Eiropas komisija kompensē uzņēmiem, kas to ir ieguldījuši. Tātad par ko tad ir šī programma? Tā ir programma, kas ir ļoti pievilcīga MVO, kas uh, strādā inovāciju jomā. Uh, un 70% no dalībniekiem tiešām ir MVU un mērķis ir sasniegts. Un uh, 25% no projektiem, kas tiek iesniegti, tiem arī tiek uh, apstiprināts finansējums. Uh, te ir runa par jauniem produktiem, procesiem un pakalpojumiem, kas būtu tuvu tirgumu. Tas attiecas uz tehnoloģijām un arī uz uh, uzņēmējdarbības metodēm, un esam konstatējuši, ka pārvaldības sistēma ļoti labi darbojas, un tā arī tiek uzlabota kopš šīs programmas uh, darbības sākuma. Tālāk uh, MBU mūs uh, informē. Mums ir bijušas intervijas ar Eurekas sekretariātu, ar Eiropas komisiju, arī ar kontaktpunktiem dalību valstīs, ar iesaistītiem MVU. Un visa šī darbība eh, mums ir sniegusi būtisku informāciju. Tātad MVU un universitātes mums teica, ka ir eh, ļoti viegli pieejama šī programma. Uh, e un izvērtējums, kas tika veikts Eiropas līmenī, to MVU ļoti augstu vērtē, bet procedūra, lai saņemtu finansējumu, e, jo ir jāvērš nacionālos kontaktpunktos MVU, tas ir nedaudz sarežģītāks process, e, ir e, zināmas atšķirības dažādās valstīs, runājot par pieeju finansējumam. Uh, Ir valstis, kuras ļoti labi to visu ir organizējušas, un ir valstis, kurām vēl bija jāizveido šis finansēšanas process. Tātad ir dažas valstis, kurās bija zināms problēmas. Nacionālajie kontaktpunkti, tātad National Program Coordinator, tie ir ļoti svarīgi uh, uzņēmumiem, jo uh, viņi var arī palīdzēt īstenot šos projektus. Uh, Tātad no brīža, kad tiek iesniegts uh, projekts uh, līdz pat finansējuma saņemšanai vai līguma saņemšanai ar partneriem. Tā ir programma, kas izvēlas pieeja no lejas uz augšu, uh, septītās pamatprogrammas ietveros, nav nekāda konkrēta temata, var uh, iesniegt projekts par dažādām jomām un ir ļoti plašs šis uh, piemērojuma uh, lauks. Kādus uzlabojumus tad mēs piedāvājam, veicot mūsu analīzi? Uh, mēs veicām izvērtējumu Eiropas līmenī. Mēs pēc tā secinām, ka ekspertu datu bāze būtu jāpapildina šobrīd Eureka sekretariāts, uh, kas pārvalda šo programmu. Viņiem ir apmēram 500 līdz 700 tehnisko ekspertu. Uh, kas mums šķiet nepietiekams skaits, uh, lai uh, būtu arī uh, tirzniecības un socioekonomiskās jomas eksperti pietiekam daudz, un šeit vajadzētu arī sasaistīt varbūt to ar pamatprogrammas datu bāzi, un varbūt, ka tādu varētu darīt un sadarboties ar Eiropas komisiju. Uh, Analīze, kur veica neatkarīgo ekspertu panelis, eh, eh, tā vajadzētu paredzēt vairāk laika, lai izvērtētu dažādus projektus. To mums eh, galvenokārt teica um, šo ekspertu paneļu vadītājs, priekšsēdētājs. Uh, un dalībnieki gribētu saņemt arī vairāk informācijas par šo tehnisko in, in, izvērtēšanu, lai varētu uh, kaut ko labot, ja viņiem uh, nav piešķirts uh, šis finansējums pirmajā reizē. Un, protams, ir jāpanāk progress arī vēl nacionālā līmenī. Dažās dalība valstīs uh, termiņš, lai nonāktu līdz galīgā līguma parakstīšanai, uh, dažkārt ir diezgan ilgs, un tas var aizkavēt projektu īstenošanu. Un uh, svarīgi būtu arī atgriezeniskā saita, būtu svarīgi saņemt uh, uh informāciju no nacionālajiem kontaktpunktiem un Eureka sekretariāta. Un uh, ir svarīgi arī tiem projektiem, kas tiek finansēti, uh, tātad uh, 63 līdz 80% uh, no finansējuma tiek sniegts, bet šeit ir vēl jāpanāk uh, progress. Ir arī uh, problēmas ar šo te laiku, tātad no brīža, kad uh, elektroniski tiek iesniegts pieteikums Eureka sekretariātā, līdz pat uh, uh, noslēgšanas brīdim, kad ir noslēgts līgums un tiek piešķirts, tiek apstiprināts finansējums. Uh, šis termiņš arī var būt dažkārt pārāk ilgs dažās valstīs, un tas ir tiešām žēl, jo tādējādi mēs uh, kavējam šo projektu īstenošanu. Un um, pozitīvi ir tas, ka daudziem uh, finansējuma saņēmējiem jau ir pieredze um, strādājot ES pētniecības programmās. Mēs arī skatījām, kā notiek nacionālo programmu integrācija. Uh, joprojām uh, ir vēl jāparaksta uh, uh, nolīgums starp Eureku un nacionālajiem finansēšanas punktiem, un ļoti svarīgs jautājums skar uh, šo te uh, virtuālo kopējo katlu, ja tā var teikt, vai tiešām tāds ir vajadzīgs. Tagad dalība valstis uh, um, velta zinām budžetu un praktiski gaida, ka uh, viņu pašu uh, uh uzņēmumus saņem tādu pašu finansējumu, bet tas ir tāds tiešām kopējais katls un nevienmēr uh, at, tiek saņemts tikpat daudz naudas, cik valsts sniedz. Tātad uh, gal galā valstis eh, eh, finansē savus eh, uzņēmumus vai universitātes, kas piedalās projektos viņu valstī. Mēs konstatējām arī, ka būtu jāsalāgo vairāk finansējuma noteikumi. Finansējuma likmes varbūt nav tik svarīgs, ir valstis, kurās uh, šis finansējums ir 40%, citās 75%, tas varbūt nav tik uh, traucējoši, bet uh, runājot par uh, finansējumu noteikumiem, ja tiek finansētas universitātes uh, vai MVU, tad noteikumiem visās valstīs būtu jābūt vienādiem. Svarīgi ir arī uh, sekot uh, finansējumam, kas tiek sniegts valstu līmenī un uh, tagad pēc diviem gadiem projekti joprojām uh, ir procesā un nevienmēr finansējuma process ir beidzies un uh, ir tāda zinām vilcināšanās un mūsu ekspertiem uh, bija diezgan grūti izsakot šiem procesiem. Un, uh, protams, ka šīs programmas ir veiksmīgas. Uh, Un jautājums ir, varbūt vajadzētu palielināt budžetu, lai varētu finansēt vairāk dalībnieku, tādējādi vairāk finansēt pētniecību. Es domāju, ka būtu svarīgi par to padomāt tās to tās pamatprogrammas kontekstā. Šo programmu izmaksu efektivitāte, uh, apmēram 5-6% ir pārvaldības izmaksas, tas ir saprātīgi, un ja mēs paplašinātu šo um, uh, aptvērumu, tad, protams, izmaksas varētu pieaugt. Tagad šī time to contract definīcija, tas ir tāds tehnisks termins, bet uh, par to mēs diskutējām ar komisijas sekretariātu. Mūsuprāt, mē, tas ir laiks no brīža, kad tiek iesniegts projekts un līdz brīdim, kad viss ir noslēgts. Un vēl viens jautājums ir, kā sekot uh, izdevumiem uh, projekta īstenošanas uh, laikā. Eureka sekretariātam un komisijai ir jāsako šai informācijai, lai komisija varētu sniegt finansējumu valstīm un projektiem. Šīs programmas uh, veicināšana, reklamēšana, mēs redzam, ka šī programma ir veiksmīga un aizvien vairāk ir dalībnieki, bet jo vairāk mēs uh, to reklamējam, jo vairāk uh, būs dalībniekam nav pieredze šādos projektos, un tad mums jau vairāk vajadzēs arī finansējumu, tātad tā ir tāda izvēle, kas ir jāizdara un Eiropas komisijas un sekretariāta loma, tas ir skaidrs, ka eh, te Eureka sekretariāts veikts eh, šo te pārvaldības darbu. Ekspertu līmenī mēs uzskatām, ka šī programma ir bijusi veiksmīga MVU vidē un tā vajadzētu turpināt nepieciešamība harmonizēt un atbalstīt nacionālo līmeni. Mēs prasām arī, lai būtu vairāk pasākumu, kas tiktu īstenot, lai izvērtētu šo programmu labāk, eh, jo ir tikai 14 projekti, kas ir pabeigti, bet eh, to uh, ietekme nav izvērtēta un arī nevarējām izvērtēt patentu situāciju un nevarējām izvērtēt, vai tas ir radījis vairāk darba vietas. Uh, MVU mums teica, ka viņi ir apmierināti, bet mēs nevarējām uh, konstatēt šos konkrētos pasākums. Tātad būtu tas uh, jāveic Eureka sekretariātam. Un būtu arī jāharmonizē nacionālie noteikumi, jo īpaši finansēšanas noteikumi. Šodien varu jums pateikt secinājumā, ka mūsu ieteikumi ir uh, sekojoši, ka jābūt pietiekamam finansējumam, lai varētu finansēt vairāk projektu, kas pārsniedz šo kvalitātes slieksni, jo tie ir eh, līdz 80% projektu, kas eh, tiek finansēti, un eh, ar Eiropas komisiju varētu tad apspriest iespējas pamatprogrammas ietveros, jo šeit ir arī sadarbības programma finansējums tie MVU, kuriem vēl nav starptautiska pieredze, vajadzētu sniegt labāk pieeju šīm programmām, palielināt tehnisko ekspertu skaitu, sniegt atgriezenisko informāciju dalībniekiem un arī atrisināt šo te time to contract definīciju. Vajadzētu harmonizēt nacionālos noteikumus un arī par šo te virtuālo kopējo katlu. Uh, mēs uh, piedāvājam 10% uh, no šī te iezīmētā budžeta paredzēt šim kopējam katlam, un ja šī nauda netiek iztērēta, tad to varētu um, sniegt kā finansējumu. Ir jāveic pasākumi, lai labāk novērtētu ietekmi. Man tiešām bija liels prieks strādāt uh, pie šīs programmas eh, Eiropas kontekstā. Gribētu pateikties Eiropas komisijai par eh, to, ka tā bija gatava sadarboties un izrādīja izpratni un bija arī tiešām eh, stingra un precīza savā darbā. Gribētu pateikties arī Eureka sekretariātam, ar kuru mums tiešām bija tāds ļoti interesants viedokļu apmaiņas. Un um, Es domāju, ka progress ir panākts un uh, ekspertu vārdā var teikt, ka viss tika īstenots uh, tiešām ātri un tas parāda, ka Eiropa var efektīvi darboties MVU labā. Un uh, uh, droši vien, ka uh, vajadzētu strādāt arī vēl vairāk, vēršoties pie MVU astotās zinātnes un pētniecības pamatprogrammas ietvaros. Paldies par uzmanību! Dziękuję Pani Leperus za bardzo ciekawe i ważne sprawozdanie i otwieram dyskusję. Paldies jums par šo interesantu un tiešām nozīmīgu ziņojumu. Laiks tā debatēm. Hercogs kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Jūs zināt, ka šis ir ļoti sarežģīts laiks deputātiem, jo mēs zinām, ka tas, ja kas, ko dara Laperus kundze, viņi dara to izcilu. Un tieši tāpēc ir skaidrs, ka viss, kas viņai uzticēts, būs labi izdarīts, un citiem deputātiem varbūt bija cits darbs, ko darīt, nevis ierasties un uzklausīt jūsu nozīmīgo ziņojumu. Bet ziņojums ir nozīmīgs un arī jautājums. Jo mūsu komiteja vienmēr iestāsies par maziem vidiem uzņēmumiem, un tāpēc kopējās zināšanas tas ir ļoti nozīmīgi. Tā kā iznāk īstā laikā šāds ziņojums, jo mēs jau nākotnē arī runāsim par daudzgadu finanšu plānu un strateģisko ietvaru pētniecībai un attīstībai, inovācijām. Tāpēc ir pareizi, ka mēs šobrīd apkopam visdažādākos argumentus, kurus mēs varat vēlāk izmantot. Man trīs maz jautājumi. Pilnībā piekrītu, ka finansējums un līdzekļu piešķiršanas noteikumu atšķirības dalībvalstīs rāda tāds traucējums. Un šis traucējums, manuprāt, ir jāskatā arī vienlaikus salīdzinājumā ar vēst, uh, geogrāfiskiem veiksmes stāstiem. Parasti mēs dzirdam, ka ļoti svarīgi nodrošināt šo geogrāfisko uh, vienlīdzību un īpaši domāt par jaunajām dalībvalstīm, kas mēģina parasti kritizēt vecās dalībvalsts, uh, e, Eiropas iestādes, bet bieži vien mēs redzam, ka tur vainīga nav visa Eiropa, bet atsevišķas dalībvalsts pašas. Tāpēc, lūk, man interesēs, kāds jūs vērtējums par to vai kāda data pieejama par to. Otrs jautājums. Man ļoti interesētu jautājums par to, kur ir tad, kuras nozares ir tās veiksmīgākās? Vai mēs varam pateikt, kur ir tie nozīmīgākie spēlētāji? Vai tas ir diezgan viengabailaini un visur ir viennozīmīgi skaidrs? Trešais. Kā visi tie uzņēmumi, kas piedalās projektos? Vai jums ir informācija, vai viņi piedalās arī citos projektos, kā piemēram Inovācija Eiropā un citas jaunas programmas? Kā viņas spēj piesaistīt papildus līdzekļus un kā viņas nodrošina tālāku darbību neatkarību darbību pēc tam. Es zinu, ka jums šis dati nav pieejami, bet man tas būtu ļoti nozīmīgi šādas lietas dzirdēt, domāt par inovāciju Eiropu, arī iekļaut šādas lietas. Un kā referenti, kas atbild par mazo biznesu aktu, uh, Es pateicos jums par to, ka jūs arī iestāsties un aizstāvēsiet mazu uzņēmumu intereses nākošajā daudzgad plānā, finanšu plānā. Paldies! Paldies jums, Kampos kungs! Paldies priekšsēdētājiem! Nu, ļoti žēl, ka es nevarēju būt reiz sākumā klāt, jo man bija vēl cits pienākums šeit šodien jāizdara, bet ar, ar lielu nepacietību un interesi uzklausīju arī jūsu ziņojumu, arī tas, ko jūs teicāt. Un um, arī par spīti interešu konfliktām esmu tam visam sekojis un, un es esmu sekojis tam, ko jūs darāt, cik tas ir nozīmīgs mazajiem un vidiem uzņēmumiem. Bieži ir tā, kad ir izsludināta kaut kāda pauze, pārtraukums, īsti nezinot, kas tālāk notiek. Tātad tās personas, kas izstrādāja šādu pieeju, īstenībā ļoti labi zināja, kas nu ar to būs. Tāpēc mans pirmais vēstījums ir šāds. Esmu apmierināts ar šādu novērtējumu, kas ir ļoti detalizēts un objektīvs. Es, protams, būtu arī vēlējies, lai viss cits programmas arī varētu līdzīgi atspoguļot savu darbību. Tā kā mums jāpieņem politiski lēmumi, piemēram, arī pētniecībā zinātnē par astoto pamatu programmu tagad. Nu, te pavisam skaidri iezīmējas, um, kāda būs tā kvalitāte, un es domāju, ka šeit mēs varam skaidrināt par veiksmu stāstiem. Tā Bet nu te nav runa tikai par to, kas tas atkārtojas. Un jautājums ir vien atklāts, kāds nākotnē varētu noturpināties. Vai būs pieejami tie paši līdzekļi, tāds pats līdzekļu apjoms vai papildus apjoms. Kaut kā mēs runājam par 27 dalībvalstīm, kas paši arī veic savu novērtējumu, tas it kā viss šķiet labi un bet labas ziņas parasti nekļūst par ziņām. Tās neviens neko nesaklausa, un tad sanāk, ka mēs varbūt nereti pazaudējam šādas iespējas. Tā kā jautājums nav jums, bet komisijai. Varu komisija to varētu arī atbildēt. Paldies. Jā, paldies. Tagad es arī pats uz to jautājumu. Es vēlētos padzināti pievērst uzmanību Hercogs kundzes jautājumam. Man ir konkrēts piemērs - 14 īstenošanas paraugi. Es gribētu zināt kādu piemēru, kurš bija tieši saistīts ar tirgu. Paldies! Labi, tad došu vārdu arī Eiropas komisijai. Raihardt kungam vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija apsveic neatkarīgās ekspertu grupas um, sagatavoto ziņojumu, Labrūs kundz, ko vada. Mēs sveicam, tas tiešām ir ārkārtīgi profesionāls un līdzsvarots ziņojums šajā jautājumā, kur bieži vien mēs redzam, ka nevienmēr ir iespējams iegūt konsekvences un objektīvus datus. Ir skaidrs, ka mēs un. Un Komisijas ietvaros arī turpināsim atbalstīt šādu programmu arī pēc 2013. gadam līdz šim gadam, kāds arī noteikts finanšu piešķīrumā. Un es nekavēšu jūsu laiku. Manuprāt, Lapirūs kundze jau ārkārtīgi daizrunīgi skaidri visu dziļi atstā, at, atspoguļoja, norādot, kur nepieciešami arī papildus uzlabojumi. Un runāja par maziem vidiem uzņēmumiem, kuriem jau ir daļai starptautiska pieredze. Līdz ar to e, problēma ir tā, ka nevis vienkārši mēs kaut kādā veidā pabeidzam problēmu un turpinām ar nākamo programmu, bet tā problēma ir, ka kaut kādā veidā tas jāapstājas. Un, un tāpēc jāskatās, kā turpmāk varētu tomēr to arī vēlāk arī stiprināt. Atsevišķi cits programmas pēcicību. Nu, šī novērtējuma ziņojuma ietvertā jau ir daudz kas pateikts, un tas, kas ir vērsts arī uz nākotni, un tās diskusijas tik, ne tikai par to, kāds būs daudzgad finanšu plāns, bet arī turpmākās diskusijas par vispār strateģisko ietvaru pētniecībā inovācijām. Šobrīd tas tiek izskatīts un turpinās publiskās, sabiedriskā apspriešana Un pēc tam, kad iznaudzēsim to visu, mēs redzēsim, kāds arī ir māso video uzņēmumu intereses un pēc diskusijām komisijā mēs arī varēsim noteikt, kādā virzienā turpināt. Atbalstīt MVU. Bet ir skaidrs, ka MVU ir nepieciešams lā, pamatīgs atbalsts. Un arī šīs komitejas ietvaros mēs ļoti ceram, ka jums izdosies nodrošināt nozīmīgu atbalstu turpmākām programmām. Tas nav nemaz tik pašsaprotami, jo arī daudz citi vēlas piedalīties šajās programmās. Un daudzkārt šķiet, ka varbūt tie lielie grib pat aizteikties priekšā mazajiem, kas īstenībā liktos neveikli, bet kas paši veido visu Eiropas ekonomiku. Paldies! Nu ko, došu vārdu Lapirēvas kundzei, lai viņa atbildētu uz dažiem jautājumiem. Donc, euh, par rapport à... Euh, Attiecībā uz euh, Edītas jautājumiem par finansējumu noteikumiem. Uh, Ja jūs uh, lasāt šo ziņojumu, nezinu, vai jums bija pietiekami interesi, lai apskatītu desmito pietē, pielikumu, tur ir runa par finanšu noteikumiem katrā valstī, un šie finansējuma noteikumi ir tiešām brīvi pieejami un ļoti caurskatāmi eh, tīmekļa vietnā, eh, sekretariāta Tātad, nē, Eurostāra tīmekļa vietnē es vienkārši tagad tā izvēlēšos vienu, ja mēs uh, ņemam Austriju, piemēram, Austrija finansē MVU līdz 60%, 60% tie varbūt uh, mazākiem uzņēmumiem un 40% um, lielākiem uzņēmumiem 40%, arī universitātiem tie var būt līdz 60% un pētniecības organizācijām arī līdz 60%. Un pēc tam, nu tagad pavisam nejauši izvēlēšos, ko es izvēlēšos. La, la Hungrie, Ungārija, piemēram. Uh, MVU Uh, līdz 75%, lielāku uzņēmumu līdz 50% un universitātes 100% finansējumu var saņemt. Un Francijā, piemēram, nefinansē lielos uzņēmumus. Tātad katru reizi mēs uh, redzam, ka, piemēram, Francijas partneris nevar strādāt ar Grieķijas partneri, jo noteikumi Grieķijā neatbilst, uh, tātad nav tādi paši kā Francijā piemēram, nevar finansēt universitāti. Es nezinu, vai Grieķijā tā ir, bet es vienkārši tā m, mm, tagad mīnu. Un tas ir žēl. Tās nav pat geogrāfiskās atšķirības, tās ir vienkārši finansējuma noteikuma atšķirības. Piemēram, Šveice, man prieks, manuprāt, tā ir Šveice, kas nefinansē MVU, tātad viņiem bija jā jāpielāgo savu konstitūciju, lai finansētu MVU. Un tas ir tas, par ko mēs runājam, ja runājam par uh, noteikumu harmonizāciju. Uh, šie veiksmīgie sektori, uh, un ziņojumā ir arī sakārtojums pa sektoriem, tātad 19 projekti ir lauksainiecība un jūras biotehnoloģija jautājumi ir minēti un uh, jaunās tehnoloģijas, 485 pieteikumi un tehnoloģiskie e, sektori ar pār par 100 projektiem, tātad biotehnoloģijas un e, e, rūpniecības tehnoloģijas ir galvenās tēmas un par biotehnoloģijām process bieži vien ir daudz ilgāks jaunajām informācijas un komunikācija tehnoloģijām, ir ļoti ātri šis inovatīvais process, ik pa sešiem mēnešiem, un tur tiešām ir veiksmes stāsts. Piemēram, kāds uzņēmums, ar kuru es runāju, man teica, ka ja viņi nebūtu saņēmuši Eurostāru finansējumu, tad viņi nebūtu uh, spējuši pieņemt darbā 30 inženierus savā sektorā, uh, Mm, jo viņi eh, konkurē ar ķīniešiem un indiešiem, un ja viņi nevarētu, būt pieņē, nevarētu pieņemt darbā šos inženierus, tad eh, būtu apdraudēta viņu uzņēmuma eksistence. Tātad šis finansējums, ko mēs sniedzam uzņēmumiem, viņiem ļauj eh, cīnīties konkurencē ar citiem uzņēmumiem, ja viņiem nav bankas finansējuma un ir viņiem ar šis tas Eiropas logo, uh, Un tas ir tāds ticams projekts, un tādējādi viņi var iesaistīties uh, procesos, un šis uzņēmums, par kur es runāju, uh, tas uh, nesaņēma varbūt uh, daudz finansējumu, un šis viens projekts viņiem jau bija 25% no viņa apgrozījuma. Un tāpēc tiešām ir tāds veiksmes stāsts, ka tāds uzņēmums var saņemt uh, finansējumu, un tie, kas ir saņēmuši, ir ļoti apmierināti parasti. Uh, tiešām var uzdot jautājumu uh, par to, vai var būt interešu konflikti. Piemēram, septītā pamatprogramma jau uh, ir iesaistījusi MVU pētniecībā un klasiski PMVU ir vai nu sadarbības programmās, vai arī tematiskajās programmās, bet bieži viņi saka, ka uh, Viņi tā kā piedalīsies, bet uh, viņi redz, ka šīs programmas ir daudz plašākas nekā viņu MVU aktivitātes. Tad viņiem ir uh, šī pieredze, bet Eurostar ir uh, daudz vienkāršāk piedalīties. Uh, Es varbūt vienkāršoju šo attainojumu, bet uh, domājot nākotnē par šiem jautājumiem, manuprāt, ir jāprotur tas prātā. Un nedrīkst aizmirst, ka MVU ir uzņēmums, lai pelnītu naudu. Uh, Tātad, tad, kad viņi saņem savus subsīdijas, eh, tad viņi domā galvenokārt par uzņēmējdarbību. Protams, daži varbūt eh, sadarbojas ar eh, universitātēm un lieliem uzņēmumiem, kam ir ilga pieredze pētniecībā, bet, ja runājam par MVU, tad viņi grib saņemt rezultātus uzreiz. Tātad, nu labi, es pārspīlēju varbūt, bet tas ir jāpatur prātā. Un tad jautājums par resursiem. Jūs pareizi teicāt, un arī komisija to pieminēja, ka šobrīd līdz ar finanšu krīzi, kas joprojām nav, nav diemžēl beigusies, eh, visi ļoti rūpīgi pēta budžetu un uh, Eiropas līmenī mēs zinām, ka tiek sniegts finansējums pētniecībai, bet uh, uh, Eksperti eh, iesaka vismaz saglabāt līdzšinējo finansējumu un nezinām, vai to varēsim paaugstināt Eiropas līmenī. Nu, redzēsim, kā jūs ar to tiksiet galā. Te pašā laikā eh, vairākas valstis ir gatavas savu daļu paaugstināt. Tātad, ja Eiropas Savienība nevarēs palielināt savu finansējumu, varbūt, ka to darīs dalība valstis. Katrā ziņā tās vēlas to darīt eh, tagadējām programmām, jo uh, uh, viņi redz, ka pieprasījums ir ļoti liels un būs vajadzīgs vairāk finansējumu. Jūs runājāt par uh, tirgu uh, pielietojumām lietām, un ir partneri, kas tiešām mums teica, ka viņi līdz ar šo finansējumu piesaistīja vairāk klientus, bet tas viņiem ļāva arī savus partnerus padarīt par saviem klientiem, Un tas ir tas, ko gribēju jums šodien pastāstīt. Katrā ziņā paldies! Dziękuję bardzo e, naszej sprawozdawcy. Paldies. Laperūzes kundzei. Nu šķiet, ka mēs varam izdarīt vienu skaidru secinājumu. Šī programma patiešām sasniedz savus mēģus. To vajadzēs pielāgot un to arī pielāgos, bet kādā ziņā tā ir jāturpina. Un šai turpmākajai darbībai es ceru, ka mēs arī atkal tiksimies vēlākos posmos programmas īstenošanā, kad jau mēs arī mēģināsim varbūt arī apkopot programmas uh, panākumus. Tas būs pēc diviem gadiem. Paldies jums, Laprūs kundze, ka jūs ieradāties. Paldies, ka jūs zinājāt šodien un vēlu jums arī tiešām vislabu izdošanos. Turpinot darbu pie tik nozīmīgiem jautājumiem. Paldies! Dāmas un kungi, kolēģi! Mēs arī to beigsim sēdi. Sadaļa citi jautājumi. Nu, tā kā priekšsēdētāji nav klāt, tad arī nav citu jautājumu. Vēlos tikai atgādināt, ka nākošana dēļ mēs piedalīsimies ar kādīgi nozīmīgā sanāksmē Tātad komitejas sanāksme. <clears throat> Tas tad būs jau būs balsošanas veidā Strasbūrā, kur mēs balsosim 9. maijā jau. Visbeidzot, vienīgais, kas man atlicis, ir jums visiem pateikties un pasināt, ka sēde ir beigusies. Paldies!